Okay, welcome to this meeting. Sāksim sanāksmi. Un es jūs aicinu ieņemt savas vietas. Please take a seat. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Welcome to this. Priecājos jūs šeit redzēt. Un tagad pārslēgšos uz zviedru valodu un. Un ja jūs zviedriski gadījumā nesaprotat, tad vienkārši uzlieciet austiņas. <laughs> Och den eh, första punkten, eller egentligen punkt två, är godkännande av... Nu labi, tad nu pirmais punkts būtu jau izskatīts tālāk. Otrais punkts darba kārtības pieņemšana, nekādu grozījumu nav, uzskatīsim to par pieņemtu. Trešais punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Tādu nav. Līdz ar to ši, arī šis punkts ir pabeigts. Eh, Vienu mirklīti. Okej, okay, punkten fyra är... Eh, Ceturtais punkts. Protokola apstiprināšana. Ja nekādu iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka protokoli ir pieņemti. Piektais paz paziņojums, nē, bet punkts. or uh, you have to excuse me. And point, Atvainojiet, man te ir dažādas darba kārtības, un es vienkārši jutos mazliet apmulsis. Tālāk, piektais punkts. Priekšsēdētāji paziņotori par koordinātoru ieteikumiem, un te man liekas, ka jums ir kaut kādi dokumenti izdalīti. Ja jums iebildumu nav, tad arī tas ir pieņemts. Tālāk. Mēs pārējām pie sestā punkta, un es dodu priekšsēdētājs vietu savai kolēģei. Uh, good morning, everyone. Labrīt, dāmas un kungi. Tas man ir liels gods, ka es varu vadīt balsojumu par šai komisijai ārkārtīgi svarīgo balsojumu. Mēs to darīsim jau otro reizi. Uh, Kopš septiņus gadus mēs strādājam šajā komisijā un ziņojums bija ļoti labi sagatavots. To izdarīja Eva Brita Svensona, kas bija mūsu bijusī priekšsēdētāja, un tālāk um, to vadīs Gustafsona kungs. Sāksim balsot. Vai visi ir gatavi balsošanai? Ceturtais grozījums Es ļoti atvainojos, saka priekšsādātāji. E, Gustafsson kungs, lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Es esmu pārsēdies tagad citā krēslā, un man ir cits uzdevums. Kā jau teica priekšsādētāja, tā ir Eva Brita Svensona, kas izstrādāja šo ziņojumu, un es priecājos, ka es būšu tas, kas šo darbu pabeigs, jo līdztiesības jautājumi mani ārkārtīgi interesē. Es esmu ļoti daudz darba ieguldījis strādājot pie šiem jautājumiem. Es domāju, ka ir izvēlēta pareizā pieeja, ka grozījumi ir saprātīgi, un man šķiet, ka Mums vajadzētu turpināt strādāt tādā pašā garā, un tas mums noteikti atvieglos darbu strādājot pie līdztiesības jautājumiem. Grozījumu nebija pārāk daudz, bet nu tomēr mazliet eh, tādi bija. Man šķiet, ka visi grozījumi, neskaitot divus, ir pieņemami. Uh, Es varu tos pieņemt. Īpaši trešo, sesto, septīto grozījumu. Ir divi grozījumi, kas man nepatīk. Tas ir ceturtais un piektais, un es jums iesaku balsot pret tiem, jo šie grozījumi patiesībā norāda, kā to iesniedzēji nesaprot, kā pastāv struktūra, kurā pastāv atšķirības un tie zināmā mērā parāda tādu veclaicīgu uzskatu par lietām un uzskatu par sievietēm. Uh, Tāpēc es esmu pret 4. un 5. grozījumu. Paldies! Liels paldies! Tad nu sāksim balsojumu. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ja visiem ir balsošanas kartītes, tad balsosim elektroniski. Man, tikai man pašai kartītes nav. Sāksim balsot. Pagaidām sistēma vēl nedarbojās. Uzgaidiet vienu mirklīti. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 12 pret, 8 pār. Lūdzu, Vastas kundze. Runātāja izteicās bez mikrofona un to, ka nedzirdēja, ko viņa teica. Tālāk, ja jūs gribat, mēs sākot no sastāga grozījuma varam balsot blok, pa blokiem. Nē, jūs iebilstat labi. Tad par sesto grozījumu par pret. Atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret. Atturas pārbaudīsim. Septītais grozījums sākam balsot. 24 nobalsoja, 13 pār 11 pret, vien, neviens neaturās pieņemts. Tālāk pāriesim pie 8. grozījuma. Kas ir pār? Kas ir pret? Atturas pieņemts. 9. grozījums pār? Priekšsēdētājs kundze, es jautāju, es gribētu pajautāt, vai 9. grozījums ir pieņemams, tādēļ, ka jūs nevarat prasīt īpaši pašu attieksmi e, pret sieviešu lietu komisiju Eiropas parlamenta <clears throat> kārtības ruļu ietvaros, jo tas attiecās uz visām komisijām, nevis tikai uz sieviešu komisiju. Un vai, tāpēc mums šāds grozījums ir jānoraida, jo tas nav vispār pieņemams. Uh, Lulingas kundze, mm, saka priekšādātāji, liels paldies par jūsu piezīmi, taču mēs te runājam par AFCO komiteju, un tur ir rakstīts, ka aicina atbildīgās komisijas izskatīt. Tas nozīmē, ka komisijas tiek aicinātas Lulīngas kundze turpina. Bet, nu, ir jāskatās, vai citas komisijas vēlas, kā šāda procedūra tiek analizēta. Jūs nevarat prasīt kaut kādas privilēģijas sieviešu tiesību komitejai. Tas ir vienīgais, ko es jums vēlos pateikt. Un tu jūs pieņemiet zināšanai un tālāk dariet, ko gribiet. Priekšsēdētāji atbild. Nu, mums par to eh, vēl ir jāpaskatās, bet pat tagad nobalsosim un sekretārijās pārbaudīs, vai tas ir pretrunā ar iekšējās kārtības noteikumiem. Okay. Okay, so... Tād devītais grozījums ir pieņemts. Un tagad mēs balsosim par desmito grozījumu. Then. Okay, then sorry, sorry. Nē, es ļoti atvainojos, saka priekšsādātāji, mums tomēr par devīto ir jābalso, kas ir pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais grozījums, kas ir par? Kas ir pret? Atturas? Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, kas ir par? Pret? atturas pieņemts. 12. grozījums, kas ir par, pret, atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. kas ir par, pret, atturas. Pārbaudīsim. 14. grozījums. Sākam balsot. E, sāksim balsot vēlreiz, jo uh, sociālistu grupā ir viens liekas balsotājs. Beidzam balsot. Divdesmit četri nobalsojuši, desmit pār, trīspadsmit pret, viens atturas, tas ir noraidīts. Piecpadsmitais grozījums, kas ir par, pret, pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment 1 in Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Tagad galējais balsojums par šādi grozītu tekstu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot.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 Okei, okay, do. Uh, Labi. Tad nu turpināsim mūsu sanāksmi. Ķersimies pie septītā punkta. Sievietes Turcijā 20, 2020. gada perspektīva. Es došu vārdu Boskurtas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kā jūs jau zināt, mans pēdējais ziņojums par sieviešu situāciju Turcijā tika izstrādāts 2007. gadā, un tagad jau bija pienācis laiks pārbaudīt, kā situācija ir mainījusies. Uh, Katru dienu laikrakstos mēs varam lasīt par nogalinātām sievietēm Turcijā, bet man neliekas, ka situācija būtu pasliktinājusies. Tomēr es nolēmu uh, uh, braukt uz Turciju pati, tur es biju divreiz, es runāju ar uh, iesaistītajām pusēm, es, runāju, es satikos ar septiņiem ministriem, es tikos ar darba ministru, izglītības ministru, finanšu ministru, iekšlietu ministru, es tikos ar parlamenta deputātiem, es tikos arī ar opozīcijas pārstāvjiem, ar NVO pārstāvjiem, kas strādā pie sieviešu tiesību jautājumiem, un es arī runāju ar dažādiem tirzniecības pārstāvjiem. Es apmeklēju um, krīzes centrus no varmācības cietušām sievietēm, un es patiesi pārliecinājos par to, kas ir tie sektori, kur ir nepieciešama uzlabojumi. Varmācība pret sievieti, sieviešu mazizglītotība. Maz tas, ka sievietes nav pārstāvētas um, valdības līmenī, bet te tīpaši jārunā par pašvaldībām, tas nu ir skaidrs. Tomēr es arī pārliecinājos par to, kā ir nu, uh, uzlabojumi. Starpība starp uh, zaniem un meitenēm, kas dodas uz skolu, ir samazinājusies. Uh, Tagad par bērnu nesūtīšanu uz skolu pienākās sots, tāpat arī par piespiedu laulībām var saņemt sodu. Ir ļoti laba sadarbība starp ministrijām. Savā ziņojumā es uzskaitu priekšlikums par to, kā varētu uzlabot situāciju problemātiskajos sektoros, īpaši tajā, kas attiecās uz farmāciju pret sievietēm, krīzes centriem un uz bērnu aprūpas iestādēm, puslodzes darbu un tam līdzīgi. Īpaši savā ziņojumā aicinu nulles toleranci pret varmācību pret sievietēm. Un šī nulles tolerances policija, politika ir jāskata um, spīdzināšanas politikas ietvaros. Es apmeklēju Turciju 2011. gadā tātad un savu ziņojumu nosaukumā es 2020. gadu minēju, jo es vēlējos to savietot ar Eiropas Savienības 2020. gada mērķiem. Man bija ļoti daudz dažādu sarunu, un es konstatēju, ka ir viena kopīga lieta - gan valdība, gan NVO. Mm, gan opozīcijas pārstāvji teica, ka ir nepieciešamas izmaiņas cilvēka apziņā no patriarchālas sabiedrības uz sabiedrību, kurā sievietē ir lielāka vieta. Tas būtu galvenais, kas ir jāpanāk, lai sievietēm būtu svarīgāka loma Turcijas sabiedrībā. Svarīga loma šeit ir jāspēlē plašsaziņas līdzekļiem. Un jā, cenšas uzsvērt par to, kāda loma varētu būt sievietēm Turcijas nākotnē. Un tad arī jādomā par to, kā iesaistīt vīriešus mentalitātes izmaiņās. Es domāju, varētu radīt varbūt tā kā eh, tādu saucamo dzimumu aliansi, tāpat kā ir civilizācija aliansi. Uh, un eh, jācenšas, lai Turcijas sievietes pašas vēlētos radīt vienlīdzīgu sabiedrību. Lūk, eh, tik daudz varētu pastāstīt par savu ziņojumu, un es eh, ceru, ka jūs sadarbosieties ar mani šajā jautājumā. Liels paldies! Es jums dodu vārdu, ja jūs to vēlties. Lūdzu.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 Nu, situācija Turcijā e, progresi pakāpeniski uzlabojās, bet joprojām vēl mēs varam pārliecināties par to, ka sievietes saņem ļoti sliktu izturēšanos un ir ļoti grūti cīnīties pret fenomenu, kas sabiedrībā ir pieņemams. Tas paņem daudz laika par spīti tam. Mēs ceram, ka tiks pieņemti mēri attiecībā uz šādu izturēšanos Ir tāpat arī noziegumi, kas tiek pastrādāti goda dēļ, par to bieži runā. Pavisam nesen kādu meiteni, kurai bija 18 gadi, nogalināja viņas brālis tikai tāpēc, ka viņa aprecējās nesaņemot uh, sava tēva atļauju, un tad, kad laulība neizdevās, państwową rodzinę. Policija viņu apturēja, apcietināja, un policija ir atbildīga un brālim. Būtībā tika pieņemts, ka brālis ir atbildīgs, bet tad visa ģimene izrādījās līdzinātāji. Tāda bija šī kriminālā noziedzīgā situācija bet šodien šis ģimenes spiediens ir tik liels, ka vēl ar vienu cilvēku ir spiesti tam pakļauties, bet katrā ziņā pateicos jums par šo uh, daudzveidīgo ziņojumu. Mēs pieprasām, lai Turcija spēr efektīvus soļus sieviešu aizsardzībai. Nesen Turcijo tika grozīts likums attiecībā uz šo tēmu. Un eh, jā, jāpārtrauc šīs piespiedu laulību prakses gadījumi, sievietēm pašām jāspēj izvēlēties savus uh, eh, dzīves līdzgaitnieks, eh, un te ir runa par goda noziegumiem. Tas ir svarīgs mm, fenomens. Es, meitenēm jāparādz iespējas vairāk, biežāk mācīties skolā, iegūt izglītību. Un jā, jānodrošina, lai sievietes varētu uzņemties atbildīgu lomu Skolai šai ziņā ir ļoti svarīga loma. Jāļauj sievietēm piedalīties ekonomiskajā dzīvē, jāatvieglo viņām pieeja finansējumam un atbilstošai izglītībai. Un ja es jums eh, stāstu par institīvām, kas jau tika izziņotas, Tādas, piemēram, ir institīvs, kas pārādz samazināt uh, augu atšķirības ar sievietēm vīriešiem. Paldies! Maisners kundze lūdzu, liels paldies priekšsēdētāji! Paldies! Es nāku no Vācijas, kur ir ļoti daudz turku dzīvo pie mums un tie ir trešās paudzes imigranti, un viņi ir lielākā daļa migrantu, eh, veido lielāko daļu migrantu. Un daudzi ir eh, jau kļuvuši par rietumniekiem, bet eh, daudzi, tomēr dažiem ir atšķirīgs viedoklis par situāciju, sieviešu situāciju un sieviešu tiesībām pat Vācijā. Uh, Reizēm parādās virsraksti par goda slepkavībām. Tā ir vienkārši parasta slepkavība, tur nav nekāda goda. Tātad tā ir īpaši grūta situācija, jo tas notiek aiz slēgtām durvīm ģimeņas ietvaros. E, ir turki, kuri izsakās pret šīm goda slepkavībām, un tomēr es domāju, ka cilvēki zina, ka tādas lietas notiek, jo īpaši lauku reģionos. Un es domāju, ka pilsētās notiek mazliet savādāk. Varbūt mēs varam iztēloties, ka Turcija iestātos Eiropas Savienībā un daudzās jomās uh, viņu vērtības būtu līdzīgas mūsējām, bet laukos situācija ir atšķirīga. Tāpēc, ja mēs runājam par iestāšanās sarunām ar Turciju, tad vajadzētu vairāk uzsvērt uz uh, pamata noteikumiem, lai varētu iestāties. Viņiem vajag uh, ievies likumdošanu, kas aizstāv ties, e, sieviešu tiesības. Piemēram, lai meitenes varētu izglītoties un būtu vienlīdzīga piekļuve izglītībai, augstākai izglītībai un nodarbinātībai. No ES puses, ja Turcija progresēs, tad mēs varbūt varam viņus e, izdarīt spiedienu uz viņiem. Kas attiec uz tām sadaļām, kur ES atbalsts ir Turcijai, e, tu, e, ir runa par to, ka Turcija piedāvā līdzfinansējumu. E, viņi iegulda naudu sieviešu tiesību aizsardzībā. Ziņojums ir ļoti labs. Es gribu pateikties Boskurta kundzei jūs zināt, kas notiek Turcijā, un es ļoti mm, centīgi izstrādāju šo ziņojumu. Daudz lietas, kas izskanējušas Turcijā, ir tādas, kurām es varu piekrist. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Pavadopūlu kundze lūdzu. Sorry. Thank you very much, uh, Chair. Paldies priekšsēdētāji. Es uzmanīgi izlasīju ziņojumu. Tas ir e, ļoti labs darbs Boskurts kundze paveikusi. Viņa runā par to, kas pašlaik notiek Turcijā attiecībā uz likumu. Un mūsu komiteja var redzēt, kā situācija uzlabojas. Es domāju, ka tas ir apmierinošs solis. Uh, Es sekoju šeit eh, sieviešu tiesībām, eh, teiksim, nolobīšana, piespiedu laulības. Tam es sekoju jau 20 gadus, un es biju Eiropas padomes dalībniece, izlasot eh, pagājušā gada Turciju. Ir daudzi jautājumi, kas par spīti optimistiskajai pieeja no referentes puses ir jāuzsver ziņojumā. Uh, nepietiek ar regulu vai regulējumu vai likumu, bet vajag šos likumus ieviest. Ieviešanas fāzē nedomāju, ka Turcijas varas iestādes ir e, labi strādājusi. E, piespiedu laulības joprojām ir ļoti bieži izdarīts noziegums. E, pusauģu sievietes tiek pakļautas piespiedu laulībām un nolaupīšanas gadījumi arī būtu jāiekļauj ziņama. Sieviešu analfabētisms eh, kurdu izcelsmes, jo īpaši tas ir fakts, un neviens to nevar eh, noliegt, tāpat kā nabadzība šo sieviešu vidu. Es biju iepriekšējos gados Turcijā, kā kopīgi mm, apvienotās parlamentārās delegācijas eh, sastāvā, un es dzirdēju, ko sieviešu asociācijas par to saka, un ko par to saka kurdu asociācijas. Un visu cieņu nav mm, pietiekoši, ja tiekaties ar ierēģiem, bet vajag arī mm, tautas pārstāvi ir jāsatiek, jāuzklaus eh, parastas sievietes. Uh, Un kas attiecas uz iespējams labāku izglītību, jā, e, pamatskolas izglītībā ir uzlabojumi, bet e, augstskola izglītībā sievietes ar universitātes e, grādiem, cik viņu ir un cik, kādus darbus viņas dara pēc universitātes. Un par patvēruma uh, runājot, es neesmu apmierināta, jo Eiropas padomi saka, ka jābūt um, uz 50 tūkstošiem jābūt vismaz vienai patvērsmei, bet uh, Urtī, Turcijā tas netiek ievērots. Tāpēc um, es domāju, ka mums vajag uzsvaru uzlikt uz šo situāciju. Es iesniegšu ļoti daudz grozījumu šim ziņojumam Um, jo es lasīju pagājušā gada ziņojumu un Eiropas uh, padomas ziņojumu. Ziņojumā ir teikts, ka mums ir jārunā par 23. nodaļu, ka to vajag atvērt. Es esmu pret un es pateikšu, kāpēc tās ir politisks jautājums. Un varbūt jūs zināt, ka es padome uh, iesaldēju sarunas par astoņām sadur, uh, sarunās. Par cilvēku tirzniecību Kiprā tur bija runa. Un Kipra bloķē šīs sarunas. Dažas nodaļas netiks virzītas procesa, jo tās bloķē Francija. Tāpēc mums kā komitejai nav, ja mēs nevaram atvērt šo nodaļu, jo tas ir būtisks politisks jautājums ar lielām sekām. Personīgi es esmu pret šīs nodaļas atvēršanu. Tack så mycket och då går ordet till min... Paldies, turpin priekšsēdētājs. Kostas kundze. Sì, grazie Presidente. Eh, devo naturalmente eh, riconoscere che... Eh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, protams, es atzīstu, ka Boskurt kundze ir nākus klajā ar ziņojumu, kas manā skatījumā ir kārtīgi interesants. Ziņojums eh, atsaucas uz tās, uz Boskot kundzes eh, tikšanās reizēm ar personībām augsta līmenī. Mm, Turcija tā tad eh, uzteica viņas darbu, ka viņa ir izmantojuši šos tiešos kontaktus. Uh, Un uh, labi arī, ka viņi ir izveidojusi tādus kā saskars punktus ar 2020. gada stratēģiju, un viņa arī ir izvērtējusi savu veidu politiskas iezīmes, un es domāju, tieši tā mēs varam rīkoties, jo te, te tiek izskatīts dažādas perspektīvas attiecībā uz Turciju arī saistībā ar sievietēm. Te man ir divas, trīs lietas, ko gribēju pieminēt. Es uzskatu, vai iespējams būtu noderīgi uzsvērt Turcijas sieviešu piedalīšanos nozīmi sadarbībai ar Eiropas Savienību. Pat sādaļu sadarbībai ar Eiropas Savienību, piemēram, jauniešu mobilitātes problēma, programma, profesionālās akadēmiskās izglītības apmaiņas programmu. Es domāju, ka Eiropa varētu uzstāt uz to, lai sievietes šo partnerību ietvaros izpildīt svarīgu lomu. Es domāju, tas būtu mans ieguldījums, mūsu ieguldījums mentalitātes mainīšanā. Un tā Turcija arī varētu tikt uzskatīta par svarīgu partneri. Arī es devos uz Stambulu, man bija iespēja piedalīties svarīgā sanāksmē. Uh, Mm, tur darbojās ģimenes un sieviešu lietu ministrs. Arī es piedzīvoju to, ka tagad vietējās iestādes grib būt klātesošāks un izpildīt tam piekrītošo lomu šai ziņā. Sievietēm jāiztaistās nacionālajā Turcijas politikā, un to viņas arī dara, un viņām ir zināmas bažas. Uh, jo viņas konstatē, ka Eiropas Savienība, vai arī, teiksim tā, Eiropas Savienību, Savienības sieviešu sabiedriskais viedoklis patiesībā netik daudz iesaistās viņu problēmās. Nu, katrā ziņā mums ir jārīkojas, mums ir jāatzīst līdzinējie centieni, bet katrā ziņā mums arī pat labam jāaizsies ar zināmiem kritērijiem, mums jāpaliek objektīviem. Un te nav runa par to, ka mēs te varētu sevi izcelt kā labāko paraugu, bet vienkārši mums ir jāzina, kāda ir kriterija, un jāuzsver tas, ka sabiedriskā doma pie mums, mūsu valstī vēlas, lai Turcijas sievietēm būtu lielākas tiesības. Un te ir arī runa par darbu pakalpojumu dienestā patiesībā ir neliels strādājušo īpatsvaru skaits, un tas nozīmē, ka viņas arī nav pietiekoši autonomas. Tas, protams, saistīts arī ar to, ka nav pietiekoši daudz sīlīšu vai bērnu dārzu. Un viņam arī nav tik daudz iespēju strādāt uh, nepilnu darba dienu, jo nav pieejama šīs te, šie bērna aprūpas centri. Ir kolēģi, kas izteikušies pirms manis par to faktu, kā acīm redzot ir uh, liela nepieciešamība pēc izglītības, un arī šai ziņā Turcija ir jāatistās. Ir pārsteižos secināt, ka sievietes mm, pietiekoši aktīvi nepiedalās darba tirgu. Tātad manā skatījumā, protams, ir ekonomiskā krīze, bet ir arī šī te eh, nelaime, ka sievietes netiek pietiekoši izglītības. Un vēl viens aspekts, ka manās, kas manā skatījumā ir pietiekoši svarīgs, un es gribētu, lai tas šajā ziņumā atainojas te, protams, ir atsauce uz goda noziegumiem, uz piespiedu laulībām, tas viss turpinās. Es domāju, būtu arī jāuzsver reliģiskais plurālisms. Piemēram, šķiet, ka vēl ar vienu sievietēm ir grūti tām, kas nav musulmanietes, precēties ar citu reliģisko konfesiju pārstāvjiem. Uh, te ir zinām vajāšana, vai varbūt eh, pastāv grūtības, eh, veidojot labas attiecības ar kaimiņiem reliģijas dēļ. Tas arī ir jāpaskata, jo šai ziņā te nekas netika minēts. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Kracas kundze, paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties kolēģi Boskurte jo viņa tagad ar šiem ziņojumiem mums ļauj izvērst ļoti svarīgas diskusijas gan par šodienas situāciju, gan par perspektīvām, gan arī, lai mēs tādā veidā varētu apzināties mūsu politisko atbildību šai ziņā. Jā, tur e, šis ziņojums nāk svarīgā, kritiski svarīgā brīdī, jo Turcija kā kandidāta valsts saskars ar īpašām grūtībām, tas ceļā uz Eiropas Savienību, un mēs šajā kontekstā esam atbildīgi par e, to e, secināt, kāda ir sieviešu loma šai valstī, jo tā ataino demokrātiskumu šai valstī un to, cik lielā mērā tās tiek integrētas, cik lielā mērā tiek integrētas globālās vērtības saistībā ar sieviešu tiesībām. Uh, labi attīstītās valstīs arī labi tiek integrētas šīs vērtības, bet e, valstis, kuras atpaliek, arī sieviešu loma tiek mazināta. Un Turcija ir nopietni jāskatās uz šiem jautājumiem, jo te ir runa arī par starptautisko tiesību ievērošanu, par cilvēktiesību ievērošanu. Un te nav runa tikai par Turcijas um, labklājību, bet vispār par tās ceļu uz Eiropas Savienību. Uh, Eiropai ir e, jāspēlē sava parauga loma arābu pavasara kontekstā. Nākošais nedēļa, nākošais nedēļas beigās kopā ar citām kolēģiem e, piedalīšos Tunisijas vēlēšanu uzraudzīšanā, novērošanā no Eiropas Savienības puses. Tur es arī satikšos ar vīriešiem un sievietēm no Tunisijas puses, jo man ir nopietnas eh, bažas par to, vai Turcija spēs uh, izpildīt savu parauga lomu Tuns, tur, Tunisijai. Bet uh, rodas iespējas, ka Tunisija to tā neredz. Turcijai šodien ir jāsniedz skaidrs vēstījums Arābu pasaulē, par modernizāciju, par cilvēktiesību ievērošanu. Taču tieši tāpēc, ka Turcijai ir jāuzņem šī loma, tā ir milzīga atbildība. Otkārt, ar Boskur ziņojumu, ar visiem tās interesantiem aspektiem mums arī saistībā ar situāciju šodien un perspektīvā mums ir jāraugās, lai viss tur attiecīgi tiek pienāca. Es tagad negribu atkārtot. Uh, ko lai sacīto, te ir runa par tiesību aktiem un to īstenošanu. Jau tas fakts vien, ka Turcija tiek izstrādāti tiesību akti šai lomā ir nopiesot, jo pastāv arī pretestība šai kustībai pašā uh, Turcijas parlamentā. Un arī šis jautājums ir nopietni jāskat no otras puses, tomēr mums ir jāskatās, ka, kurš ir atbildīgs par uh, īstenošanu, vai te ir loma izglītības sistēmai, vai tiesa sistēmai, vai policijai vai tiek veicināta sabiedrības doma, lai cilvēki iestātos par cilvēktiesību aizsardzību. Katrā ziņā ar šo ziņā mums jāraugās, lai mēs piedāvātu kaut, kaut ko konkrētu. Tālāk. Eiropas komisija, vai tā secina, kāda ir situācija, vai tā skatās, kā tiek eh, veicināta cilvēktiesība ievērošana. Tātad mums jāsadarbojas ar Eiropas komisiju, lai izstrādātu vienu nopietnu situāciju konstatējošu ziņojumu. Un tad arī jāskatās, kā darbojas sekulārā valsts. Eh, vai reliģiskās iestādes iejaucas vai nē, un cik lielā mērā šo reliģisko iestāžu loma ir vērsta uz cilvēku vēr, cilvēktiesību veicin, ievērošanas veicināšanu jo katrā ziņā nedrīkst eh, pieļaut, ka diskriminācija pret sievietēm turpinās. Un tālāk vēl ir ļoti svarīgi mūsu pieeja nepievērst uzmanību tikai uz labajiem paraugiem, sievietēm, kas ir zinātnieces, banku darbinieces, lielajās pilsētās, bet arī jānorāda uz haosu cilvēku, eh, sieviešu tiesību eh, ziņā, jo provincē ir situācija pavisam citāda, uz to, par to, to jau norādīja viens kolēģis. Šai valstī, kas ir kandidāta valstī, ir jābūt vienmērīgai savos labajos paraugos, tā nedrīkst tikai uzrādīt dažs labs rezultāts. Katrā ziņā pateicos Boskut kundzei un e, ceru, ka mēs varēsim būs, būt optimisti, izvirzot prasības gan Turcijai mm, tās ceļā uz e, Eiropas vērtību ievērošanu. Paldies! Tak för det och e, då lämnar jag över. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Matēras kundze, lūdzu. Grazie, Presidente. Come già la relatrice ha sottolineato nella sua relazione. Paldies kā jau referente to ir norādījusi, un detalizēti kolēģi komentāri, skaidrs ir tas, ka Turcijā sieviešu stāvoklis nebūtu nav mainījies. Tas nozīmē, ka tas nav uzlabojies. Ja mēs apskatām šos šokējos datus eh, par 2009. gada ziņojumu par algas eh, atšķirībām Turcijā, Turcijā 129, ir 129. vietā pasaulē. Un, ja mēs nevaram nemaz runāt par sieviešu dalību politikā šajā valstī, vien, vien, vienā procentā pašvaldība ir sieviete mērs. Mm, un es aicinu Boskurtas kundzi, kura ir pievērsusi uzmanību Eh, mūsu Turcijas eh, sarunu vedējām no Turcijas pusēm. Eh, varbūt ideja, varbūt šīs te sieviešu kvotas vēlēšanu sarakstā būtu viens no risinājumiem, domājot par labāko prakšu apmaiņu. Varbūt jāapskata nesenais piemērs par politiskajām vēlēšanām Polijā un sieviešu skaitu. Uh, kas bija iekļautas vēlēšanu sārakstos pateicoties sieviešu kvotām. Es nekad neesmu slēpusi slēpus savus, eh, savu viedokli. Es domāju, ka arī Turcijā vajadzētu vairāk iesaistīt sievietes politikā, jo viens procents tas, nu, patiešām ir šokējušs cipars un pierāda, ka sievietes faktiski nemaz nedarbojas politikā. Tur. Tack så mycket. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad es gribētu parunāt par šī ziņojuma kvalitāti. Man liekas, ka tiešām tas atspoguļo brīnišķīgā veidā to darbu, ko ir uh, veikusi referente, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tu biji Turcijā un uh, par to mm, pati pārliecinājies. Tas man liekas tiešām ļoti labi. Un man šķiet, ka referente ir uzlikusi pirkstu tām lietām, kas ir pašas svarīgākās, kā piemēram piespiedu laulības, kas tiešām ir ārkārtīgi sarežģīta problēma ne tikai Turcijā, bet arī tajās valstīs, kur ir nozīmīga turku imigrantu um, daļa. Un man šķiet ļoti svarīgi, ka referente uzsver to, kādā jomā turki ir spējuši panākt progresu. Nav daudz tādu Eiropas valstu, kurās būtu paredzētas vienlīdzības kvotas universitātēs. Un Turcijā tādas ir, līdz ar to mēs kaut ko varam mācīties no tā, kas Turcijā ir izdarīts. Referenta piemin vēl dažas citas lietas, piemēram, policistu sieviešu izglītība. Uh, arī šeit mums varam no turkiem mācīties, bet man liekas, ka visbažīgākie mums būtu jābūt par sieviešu līdzdalību arotbiedrībās. Tiešām ir ļoti maz sieviešu, kas to dara pilnīgi pretrunā uh, Tas ir pilnīgi pretēji tam, kas notiek um, Dānijā. Dānijā man šķiet, ka, ka um, ļoti daudz sieviešu arotbiedrībās. Nu, un jāsaka, ka vissvarīgākais ir saskatīt Turcijas potenciālu, un paldies par referents tā. Tack så mycket, och eh, då går ordet till Mrs. Klass. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dankeschön an die Berichterstatterin für diesen Bericht. Und wenn Paldies priekšsēdētājiem un pateicos referentē par ziņojumu. Varbūt jāvaicā, vai šis ir īsais, īstais brīdis šādam ziņojumam. Es domāju, ka tas vienmēr ir īstais. Jautājums ir, kā risināt problēmas. Mums ir e, atklāti jārunā par šīm problēmām, kuras pastāv. E, ziņojumā mēs runājam par kandidātu valsti, mēs runājam par sarunām, kuras pašlaik notiek. Nedomāju, ka mums kaut ko palīdzēs tas, ka mēs turpināsim diplomātiskās sarunas. Mēs nedrīkstam būt pārāk diplomātiski un pārāk uh, mierīgi, mums ir jābūt stingrākiem. Šie jautājumi ir jāuzdod mums sev pašiem šajā komitejā. Mēs varētu būt kritiskāki. Astotajā punktā mēs sakām, ka mēs aicinām Turcijas valdību ieviest nulles eh, toleranci pret eh, sievi, vardarbību pret sievietēm. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs aicinām, bet tas ir viņu pienākums. Viņiem tas ir jādara. Mums ir jānosoda fakts eh, tas, ka sievietes tiek pakļautas vardarbībai. Tāpēc es domāju, ka mēs varam runāt tiešāk un tālāk par to, ka mēs aicinām Turcijas valdību ieviest sodus piespiedu laulību gadījumos labi, bet eh, mums vēl pirms tām kaut kas tekstā ir jāievieto, kaut kas spēcīgāks kāds arguments. Mēs runājam par izglītošanu, apmācību, sakām, ka mums jārunā par sieviešu lomu, jo no garās pieredzes mēs jau zinām, ka vīrieši un sievietes e, var augt vienlīdzīgi, ja viņiem ir vienlīd, tādas vienas un tās pašas problēmas, bet ja tur Turcija tomēr ir patriarchāla sistēma, kur vīriešiem tiek prie, priekšrocības piešķirt, tad problēmas nekur nepazudīs. Uh, Mums vajadzētu pateikt kaut ko tādu, ka zēna meitenes skolā saņem vienādas tiesības, un viņi izaug par vīriešiem un sievietēm ar vienlīdzīgām tiesībām. Un ja mēs to pateiktu, tad mēs varētu kontrolēt skolu mācību programmas un skatīties, vai tas tiešām notiek. Piespiedu laulībās nepārāk daudzas lietas nonāk tiesā Turcijā. Un šī situācija ļoti nejauka, kad ģimene izlēma, ka sieviete ir jāaiziet pie vīra un viņa tur neko nevar padarīt. Tāpēc es aicinu visus klātesošos š, e, izteikties stingrāk šajā jūtīgajā jomā. Mums kaut kas patiešām šajā komitejā ir jāizsakās stingrāk, mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos, un mums vajag izdarīt spiedienu, lielāku spiedienu šajā ziņojumā. Okay. Okay, jā, vēl tā. Labi, paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies par šiem komentāriem dodu vārdu būs Kurt kundzei. Ā, vispirms izteiksies komisija. You, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji, labrīt visiem! Šis ir būtisks, būtiska daļa Turcijas iestājai ES un arī tajā, kā es dalību valstīs uztver Turciju. Šajā ziņā es gribētu teikt, ka vispār mums ir tāda pati, tāds pats viedoklis, kā Boskurts kundze četros jomās. Tā tad ir jomas, kurās ir jāstrādā. Proti, nodarbinātība, izglītība, politiskā pārstāvniecība un vardarbība pret sievietēm. Diskusijas notiek ļoti plaši un tas ir pozitīvs moments. Jautājumi nav viegli risinājumi. Tie ir ik pa laikam jārisina un jāpaskatās arī, kāda notiek dinamika. Referentes ziņojums šajā ziņā eh, patiešām runā pareizi, bet norāda arī uz jomām, kur Turcijas pilsoniskā sabiedrība varas iestādes, e, ieinteresētās puses, kur tiem ir jādara vairāk. Vajag vairāk likumu e, pielāgāt e, sociālajai īstenībai. Ja būtu kaut kas konkrēts, kāds konkrēts jautājums, tad es varu atbildēt, bet pagaidām tas ir viss. Paldies! Mrs. Papadopoulou. Papadopoulou kundze, lūdzu. Man ir komisijas pārstāvim jautājums. Es nezinu, vai pareizi iztulkoju, bet jūs teicāt, ka jautājumi nav viegli risinājumi. Jautājumi, par ko mēs runājam, ir ļoti konkrēti. Piespiedu laulība sievietēm, kuras ir ļoti, ļoti jaunas. Un par noziedzību tur ir pat rekords Bet, diemžēl, mēs nevaram piedāvāt precizu statistiku, bet Eiropas padomē, ja pameklējat ziņojumus, tad tur ir daudz konkrētu datu. Nu, paskaidrojiet, kāpēc jūs domājat, ka mēs nevaram risināt šos jautājumus, jo tagad jau desmit gadiem šīs problēmas pastāv. Ļoti būtiski būtu tas, ka komisija uzņemtos stingru nostāju Pagājuši gadu un vēl pirms diviem gadiem bija jau iekļauti punkti ziņojumos, un mums vajag ļoti stingru, negrozāmu rīcību. Varbūt mēs runāsim vēl desmit gadus par šiem lietām. Ja mēs gribam, lai Turcija pievienojas ES, tad tā ir jāprogresē nevis ar re regulējumu, nevis tikai ar likumu, bet ir jāievieš arī šie te mm, noteikumi. Un ja viņi no politiskās puses viņi neko nedara. Viņiem ir jāparaksta protokols, viņiem jāatzī, jāatzīst Kipra, to viņi nav izdarījuši. Un kāpēc jūs domājat, ka pat ja viņi izmainos noteikumus un likumus, ka viņi tiešām darīs to, ko viņiem būtu jādara, lai kļūtu par ES dalību valsti? Es gribu ļoti konkrētu atbildi. Mr. Makridis, please. Makridis kundze. Thank you and thank you for the question. Kungs, es eh, atvainojos. At, uh, Paldies par jautājumu. Es paņēmu, pa, pieminēšu piemēru ģimenes aizsardzības noteikumu 98. gada, 2007. gadā to grozīja, lai paplašinātu darbību. Tagad avīzēs mēs rakstam, ka to vēlreiz grozīs. Atkal paplašināt uh, aptvērumu. Kādi ir šie grozījumi? Jautājumi nav viegli risinājumi, un to es teicu tāpēc, ka ne tikai likumdošanas pieņemšana un tās ieviešana ar, caur tiesām, bet arī sociālais, sociālās transformācijas process šeit šajā kopainā iekļaujas. Šis process nenotiek ātri Tāpēc es teicu, ka mums ir jāskatās, kāda ir dinamika, kāda situācija attīstās. Mums jāmudina šis process, jāstimulē visi šie, šīs iestāt, iesaistītās puses Turcijā, kuras vēlas pārmaiņas. Mums jā, jāvien, jāveicina sadarbība starp visām pusēm, lai pu rezultāti tiktu panākt pēc iespējas drīzāk mēs novērojam situāciju Turcijā. Mēs labi saprotam, kas notiek šajā ziņojumā. Nākamais ziņojums tiks publicēts rīt, publicēts rīt un mēs cenšamies godīgi attainot situāciju eh, par eh, dzimumu vienlīdzību Turcijā. Bet, lūk, tieši to es arī domāju. Nav jautājums tikai par likumdošanas pieņemšanu. Tas mēs nevaram runāt tikai par administrēšanu vai tiesu varu, bet ir jārunā par sociālo transformāciju, un Boskurts kundze savā ziņojumā piemin šo, š, visus šos jautājumus. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tātad, lai noslēgtu šīs diskusijas, dod vārdu referentei. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties kolēģiem par viņu atsauksmēm, viņu atbalstu. Es vēlos komentēt dažus jautājumus, kurus kolēģi pieminēja. Esmu priecīga par atbalstu nulles tolerances politikai, jo es uzskatu tas ir galvenais veids, kā cīnīties pret vārdarbību pret sievietēm. Mans ziņojums patiesībā ir nevis par likumu, bet par to, kā to īstenot, kā nodrošināt to, ka tas kļūs par realitāti. Un es domāju, ka manā ziņojumā ir pavisam skaidri uz to norādīts. Jautājums par tā saucamajiem goda noziegumiem tos pieminēja arī divi kolēģi. Iespējams, ka te vajadzētu kaut ko konkrētāk, specifiskāk pateikt ziņojumā, un ceru, ka ar citiem kolēģiem man būs iespēja izstrādāt šo rindkopu labāk. Un te bija jautājumi arī par budžetu, šie to pieminēja Maisneras kundze. Tieši šī iemesla dēļ šoreiz es devos pie finanšu ministra, jo mēs, protams, varam izstrādāt fantastiskus tiesību aktus, fantastiskas stratēģijas, nacionālos rīcības plāns, taču bez līdzekļiem jūs neko nevarat panākt. Tas bija tas iemesls. Un viņš man sniedz apliecinājumu tam, ka lai kādas, eh, kāda līdzekļa būtu vajadzīgi, jo īpaši cīnoties pret šo godu noziegumu, tie tiks sniegti. Un man šie to ir svarīgi. Uzsvērt, ka Turcijā pat laban pastāv eh, ļoti noteikta tendence pret vardarbību, ne tikai tāpēc, ka Eiropa to vēlas, protams, mums tas ir svarīgi, ka Turcija šai ziņā mēģina kaut ko uzlabot, bet arī tāpēc, ka pati sabiedrība nevēlas tā turpināt, tā pieprasa, lai valdība rīkojas. To ir svarīgi paturēt plātā. Un jautājums par izglītību. Te nav runa par izglītību augstskolu līmenī, to pieminēja arī Briti. Jo tas, ko jūs redzat universitātes līmenī, ir tāda situācija, ka daudzās fakultātēs uh, vairāk ir sieviešu nekā vīriešu, taču problēmas ir ar arodu apmācību. Turcijā mēs redzam, ka ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem trūkst profesionālas apmācības iestāžu. Situācija šai ziņā ir jāuzlabo manā skatījumā, un jo īpaši attiecībā uz sievietēm, to gan es nepieminēju savā ziņojumā vietas trūkuma dēļ, uh, Šis jautājums par patvērumiem arī ir svarīgs, un es daudz patvērums apmeklēju, un sievietes man saka, mēs vēlamies strādāt, mēs vēlamies stāvēt pašu savām kājām, rūpēties par savu bērnu nākotni, un viņas vēlas apgūt profesiju, lai viņas varētu strādāt pastāv projekti, bet, protams, ka šai tendencē vajadzētu būt visaptvarošākai, lai sievietes pašas sev varētu palīdzēt jo atkarība no vīrieša ir pamata iemesla, iemesls, kura dēļ arī ir šīs vardarbības situācijas. Tātad patvērumu jautājums manā ziņojumā pavisam skaidri pateikts, ka es vēlos, lai būtu vairāk patvērumu, ja mēs paraugāmies uz Eiropas padomi, tā ziņojuma tad patiesībā katrā vietā, kur dzīvo vismaz 15 tūkstoši 000 50 tūkstoši iedzīvotājiem jābūt patversmei, taču tā nav. Es runāju ar iekšlietu un tieslietu ministru, un viņš sacīja, ka tagad tiks izveidots likums, lai nodrošinātu, ka tiek izveidot šāds patvērsmes, jo saskaņā ar, ar uh, Turcijas iedzīvotāju skaita vajadzētu būt 200 patversmēm, bet šodien tādu tik daudz nav. Uh, Jautājums par 23. pantu. Manā skatījumā tas ir svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka ir milzīgi svarīgi trūkumi. Ja mēs tiešām gribam, lai mums kā Eiropai būtu teikšana Turcijas skatījumā, tad mums Eiropas komisija jārunā par šiem pamatiesību jautājumiem. Un tas netiek bloķēts um, papildu protokola dēļ. Nepareiza informācija, bet te bloķētājs ir Kipras jautājums. Uh, jo īpaši šis jautājums ir svarīgs sievietēm Turcijā. Ir jāuzlabot pamatiesību situāciju, un tas arī ir atsevišķā rindkopā manā ziņumē. Man, mana kolēģa Silvija Kosta un Matēras kundze pieminēja šo politisko pārstāvniecību. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Pēdējo, no, pēdējo vēlēšanu rezultāti ir tādi, ka sieviešu pārstāvniecība politiskajos lokā, politiskajā lokā 14%. Mums šai ziņā būtu jāpalīdzē. Jāpalīdz Kracas kundze pieminēja ļoti svarīgi jautājumu, kā Turcija var kļūt par modeli paraugu, jo īpaši attiecībā uz sieviešu tiesībām ārā valstīs. Es tiešām atbalstu šo situāciju, ka tas var uzlabot sieviešu situāciju šajās valstīs. Bilder Thompson minēja piespiedu laulības. Es uzskatu, ka konkrētāk izsakoties piespiedu laulības Turcijā jau ir aizliegtas, taču tas nav iekļauts krimināla tiesībās. Tagad ir paredzēts šo jautājumu iekļaut krimināla tiesībās, man šķiet tas ir svarīgs solis uz priekšu, un es piekrītu jums bija stāsts, ko es dzirdēju no nevalstiskajām organizācijām. Tas stāsts ir tāds, ka vienbrīd sievietei piespieda precēt vīrieti, un to darīja viņas ģimene. Viņa nevēlējās viņu precēt, un tad viņa uzzināja. Kā nebija atļauts eh, ka pastāv patiesībā tāda tiesa, kurā pēc laulības jūs varējāt doties un lūgt anulēt laulību. Un tikai zinot to, ka šāda tiesa pastāv, uh, ka viņi varēja saviem vecākiem pateikt, jā, jūs varat man piespiet precēties, bet pēc tam es tiesā vērsīšos, lai anulē man laulību, tad ar to vien patiesībā jau pietika. Tā tad jau tas vien, ka mēs informētu ties, e, sievietes par viņu tiesībām, ir būtiski svarīgi. Daudzām sievietēm ir tiesības, kuras tās neapzinās. Ārotbiedrības, tas, protams, ir pamats bažām, jo daudzas sievietes atzīst, ka viņām ir ļoti grūti iestāties arotbiedrībās, kas ir paredzēts gan vīriešiem, gan sievietēm. Īpaši sievietes tur tiek uztvērtas kā tāds, kā problemātisks strīdsābols, jo arī arotbiedrību daudzveidība nav tik plaša. Runājot par izglītību un tās lomu, tik pieminēta arī izglītības loma zēniem, es ar to pieminu ziņojumā, ka jāiekļau zēni un meitenes visā šai tā saucamās uh, dzimumu līdztiesības uh, jautājumu dimensijās. Jā, es piekrītu tam, ka arī uh, izglītībā ir jāpievērš zēnu uzmanība dzimumu līdztiesības jautājumu. Tas ir tas, kas man bija sakāms. Ceru, ka būs iespēja sadarboties ar kolēģiem un pateicos viņiem par viņu komentāriem. Okay, um, okay, please. Ļoti nā, labi nākamā kolēģi. Man ir tikai īs komentārs, paskaidrojums, labojums. 23. nodaļa ir diezgan sarežģīts jautājums, un mums ir jāatcerās tas, kā Turcijai ir problēmas ar Kipru un ar Kipras atzīšanu, un atcerēsimies, ka tā nav tikai Turcijas un Kipras problēma, bet tā ir Turcijas un Eiropas Savienības problēma. To vajadzētu paturēt prātā. Uh, Paldies! Boskurtas kundzei pār šo ziņojumu. Es gribu pateikties arī visiem tiem, kas piedalījās diskusijā. Tālāk par termiņiem. Grūzījuma iesniegšanas laiks ir 18. No oktobris līdz 2012. Tā tad grozījums var iesniegt līdz 18. oktobra pret pulkstens 12. komisijā. Mēs balsosim par to 21. un 22. novembrī. Un plenāra sesijā tas tiks izskatīts 2012. gada janvārī. Par šo punktu tad nu arī būtu viss. Tagad mēs pāriesim pie nākamā punkta, tas ir astotais Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu. Vispirmām kārtām es gribētu dot vārdu mūsu referentai Estrēlas kundzei. Lielas paldies priekšsādātāja kungs! Te ir runa par atzinumu, kas ir uh, veltīts nodarbinātības un sociālo lietu komisijai. Tas ir atzinums, kas ir diezgan īstas, satur tikai piecus punktus, bet man liekas, ka tajā ir aptverts pats būtiskākais, kā jau ir labi zināms. Sievietes dot priekšroku kooperatīviem, lai nodrošinātu savas ekonomiskās un sociālās intereses un arī lai veiktu uzņēmējdarbību vai saņemtu pakalpojumus, ko vēlas saņemt. Tāpat arī viņas dod priekšroku kooperatīviem, lai radītu savus uzņēmumus. Kooperatīvi ir uzņēmumi, kuru pārvaldes modelis ir ļoti demokrātisks. Tos vāda pašpalīdzība, paša atbildība, vienlīdzība un solidaritāte. kooperatīvu dalībnieki ir paši savu darbību centrā un arī viņi demokrātiskā veidā izšķirās par stratēģijām, ar kurām sasniegt savus mērķus, kas varbūt ekonomiski vai sociāli. Tāpēc tas ir domāts, lai Eh, nodrošinātu sieviešu interesu ieint, ie, ievērošanu kooperatīvi, varbūt vai nu tikai sieviešu, vai arī jauktie kooperatīvi. Sievietēm, kas ir kooperatīvu locekles, palielinās iespēja pie darba tirgu un, eh, un, iespēja iegūt dzīvojumam platību un tam līdzīgi tie ir pozitīvie aspekti, bet arī ir negatīvie aspekti, jo katrai monētai ir divas puses. Kooperatīva neatšķirās no cita veida uzņēmumiem, arī tajos varbūt nevienlīdzības. Arī kooperatīva var diskriminēt sievietes ja runa ir par vadošiem amatiem kooperatīvos. Šajos kooperatīvos vadošajos amatos ir vīrieši. Eiropas kooperatīvu radīšana ir domāta tam, lai veicinātu dzimumu vienlīdzību un arī uh, godīgumu, atbildīgo amatu pildītāju izvēle. Te var salīdzināt datus starp dalību valstīm, bet mēs varam arī teikt, ka sievietes ir lielākā daļa šajā sektorā nodarbināto, taču šīs sievietes netiek pienācīgi atspoguļotas lēmēju amatos. Līdz ar to mums ir veikts pētījums par to, kādi ir dati par katru dzimumu, lai zinātu, kādā mērā sievietes līdzdarbojas Eiropas Savienības kooperatīvos. Tas ir viens no priekšlikumiem, ko jūs atradāt manā ziņojumā. Dažās dalībvalstīs Kooperatīvi ir galvenie, kas nodarbojās ar pakalpojumu sadali un sniegšanu. Tiem ir nozīmīga loma. Gan vietējās kopienās, gan reģionālās kopienās. Ļoti svarīgs ir arī formācijas uh, koncepts tieši attiecībā uz sievietēm. to nozīme ir arī ciņai ar nabadzību un dzīves līmeņu paaugstināšanu. Pašreizējā situācijā tas ir ļoti svarīgi, tāpēc mums vajadzētu izmantot šī sektora potenciālu. Un visbeidzot ir ļoti svarīgi panākt, lai e, direktīva 2003 šķērsveits 72 teiktu labāk piemērota, jo es gribu teikt, ka ir dažas dalībvalstis, uzsvaru dažas, kurās šī direktīva netiek pildīta. Ir nepieciešamas pārunu komitejas un šīs pārunu komitejas nodarbojās ar to, lai panāktu vienlīdzības ievērošanu un arī īstenotu šo direktīvu 72.4.2003. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tiešām liels paldies tagad vārds deputātiem. Jau trīs logoši vārdu Nikolai Kunz lūdzu. Paldies, priekšsadatāji vispirmām kārtām. Es vēlētos pateikties es Trelus kundzei par viņas ziņojumu. Tur nav nekā lieka, taču es vēlētos uzsvērt divas lietas. Jā, ir tiesa, ka trūkst līdzsvara šāda veida organizācijās, pat ja mēs uzskatām, ka labākais cilvēks, kas varētu ieņemt vadošo amatu, ir sieviete, tad bieži vien no šīs sievietes izvairās pat tādās dalībvalstīs, kur jau par tradīciju ir kļuvis sievietes dalības veicināšana un sievietēm būtu jābūt līdzlīgākām uzņēmēju darbībā, tas ir ļoti labi, tomēr cīņa par atbildīgiem amatiem ir arī jāuzrauga no dalību valstu puses. Man nebija nekādu grozījumu, es pilnībā atbalstu ziņojumu. Sorry. <laughs> Eh, ordet går nu till eh, Mrs Costa. Kostas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies! Es gribētu pateikties referentē tādēļ, ka viņi mūs iepazīstināja ar virkni elementu, kas man šķiet ļoti būtiski. Man ir divi komentāri. Es piedalījos pavisam nesen vienā sanāksmē, kurā uh, bija aicinātas eh, koordinātoras no sieviešu kooperatīviem Itālijā. Un man šķiet būtu ļoti vērtīgi pieprasīt, lai, eh, un te mūsu komitejai varētu būt sava loma, atbalstīt sievietes dažādu nacionālo kooperatīvu federācijās. Uh, jo var pārliecināties par to, ka šīs sievietes spēlē nozīmīgu lomu, tādēļ, ka ļoti daudzās kooperatīvās sabiedrībās to koordinatoras ir sievietes. Viņas formulē ļoti interesantus priekšlikumus, un es domāju, ir ļoti būtiski uzsvērt to, ka mums ir jānovērtē to sieviešu loma, kas ir koordinatoru lomā kooperatīvos, bet tad vēl par uh, Itālijas kooperatīviem. Sievietes tur spēlē arvien būtiskāku lomu un kooperatīvi ir tas sektors, kur krīze ir vismazāk skārusi un kas rada visvairāk darba vietu. Un tas nozīmē, ka kooperatīva pasaule labāk pretojas sieviešu bezdarbam, un tas ir viens no retajiem eh, sektoriem, kur var konstatēt, ka sieviešu nodarbinātības procents ir ļoti augsts. Tad ir vēl viena lieta, kas man liekas interesanta. Uh, ir ārkārtīgi būtiski. Uzsvērt, ka sievietes, kas piedalās kooperatīvos, tiek slikti pārstāvētas pārrunu grupās. Un tā jau referente minēja, ka direktīva 72 ne netiek vienlīdz labi piemērot visās dalību valstīs, un varbūt referents varētu pateikt, kuras ir tās dalību valstis, kas šo direktīvu nepiemēro, jo tas mums būtu ļoti noderīgi. Un visbeidzot, būtu ļoti interesanti aicināt varbūt uh, biroju vai koordinatorus, pievērst lielāku uzmanību 2009. gada rezolūcijai, rezolūcijai kur arī bija runa par uh, kooperatīviem. Un mēs lūdzām dalību valstīm sociālo kooperāciju ietvert savā sociālajā politikā. Un es domāju, ka uz to vajadzētu uzstāt no jauna. Paldies! Paldies! Lielas paldies! Kratis kundze, lūdzu! Liels paldies, priekšstādātāji. Es gribēju pilnīgi piekrīst visam, kas šeit tika sacīts gan pašā ziņojumā, atzinumā, gan arī uh, kolēģi sacītajā. Ir ļoti svarīgi neiekrist lam lamatās, ka saka, sievietes piedalās arotbiedrības. Jā, pastāv. Uh, sieviešu arotbiedrības, taču pastāv arī sieviešu arotbiedrības. Mēs gribētu šo modeli stiprināt. Uh, sieviešu līdzdalību, taču no otras puses sievietēm ir jābūt konkurētspējīgam, viņu klātbūtnē jābūt ir redzamai viso arotbiedrību spektra. Bet te ir tāds kvalitatīvs un kvantitatīvs uh, vispārnājums. Mums jāskatās, kurās dalībvalstīs ir lielākās problēmas uh, attiecīgo regulu noteikumu ievērošanā, ar ko skaidrojam šīs problēmas, viegli sacīt, ka sievietes nav pietiekoši aktīvas, taču mums jāskatās arī, kādu, kāda loma ir attiecīgajām nacionālām iestādēm. Vai tās uh, uh pietiekoši informē sievietes un visas atbildīgās personas šai ziņā par uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem šai jomā, un vai tiek izvirzīti konkrēti mērķi. Nu, tad būtībā daudz man šeit vairs nav piebilstams, tikai zināmi, zinām eh, specifisks jautājumi no manas politiskās grupas. Es gribētu uzzināt kaut ko sīkāk un arī konkrēti. Es gribu, lai, lai tas eh, situācijas raksturējums būtu kvalitatīvs un kvantitatīvs. Tur jābūt konkrētai darba mm, procedūrai Tā tad ir svarīgas arī nacionālās iestādes, un mums ir jāizstrādā viena metode, action plan, rīcības plāns, kas palīdzētu gan arotbiedrībām, gan nacionālām iestādēm īstenot eh, regulas prasības. Paldies! Tak for det, og eh, da... Paldies! Es Es, Trelas kundze, es jums dodu vārdu, devu vārdu, taču es gribu zināt, vai komisija kaut ko gribas izteikt. Es nezinu, kurš pārstāv komisiju šajā jautājumā. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, es gribētu komisijas ziņojumu par direktīvu ielikt lielākā kontekstā. Direktīva papildina statūtu Eiropas kooperatīvai sabiedrībai. Tagad komisija strādā pie ziņojuma par statūtu. Un tāpat laikā mēs redzēsim, vai jāgroza direktīva. Otrs komentārs. Šīs te komisijas ziņojums at, arī ir jāpiemina tādā ziņā, ka mēs pašlaik pārskatām statūtu un Eiropas uzņēmuma direktīvu. Jūlijā komisija konsultējās ar Eiropas sociālajiem partneriem, lai redzētu, vai nepieciešams grozīt šo dokumentu, jo šie Eiropas kooperat aktīvā sabiedrība un Eiropas uzņēmums šie divi likumdošanas akti ir līdzīgi pēc savu raksturojumu. Problēmas vienā parādīsies arī otrā. Treškārt, es gribētu uzsvērt, ka pagaidām, kā jūs redzat komisijas ziņojumā, mums trūkst praktiskās pieredzes ar Eiropas kooperatīviem jo to pagaidām vēl nav daudz. Ziņojumā ir minēti 17 līdz 32 darbinieki katrā. Uh, tad mums ir no cita viedokļa jāapskata problēmas, kas varētu būt kooperatīvos. Protams, mēs uzmanīgi pārbaudīsim jūsu komitejas ierosinājums. Komisijas ziņojumā ir uz, uzskaitītas valstis, kuras vēl nav korekti ieviesušas e, šo te tiesību aktu par ties, dzimumu līdztiesību. Francija, Luksemburga, Malta, eh, Rumānija, Slovākija, bet tas attiecas vienīgi uz Eiropas kooperatīvo sabiedrību, tikai uz Eiropas kooperatīvo sabiedrību, nevis vispārīgi. Mums ir jāizskata jūs komitejas ierosinājumi un ši, jāskatās būs ziņojums, kurš visbeidzot nāks no nodarbinātības komitejas. Paldies! Tack för det. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Då, eh, då lämnar jag ordet till, eh, till eh, Mrs. Tagad dodu vārdu mūsu referentē Estrēlas kundze, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties visiem, kuri izteicās no dažādām politiskajām grupām, izsakoties par ziņojumu. Paldies par jūsu komentāriem, kas tagad būs daļa no šī dokumenta, kur eh, es analizēšu jūsu sacīto, un jūsu komentāri iespējams tiks iekļauti grozīmos. Man bija arī pašai vairākas idejas eh, grozījumiem. Gribu pateikties eh, arī komisijai par informāciju, ko tā ir mums sniegusi attiecībā uz citām iniciatīvām, kas ir saistītas ar šo apspriežamo tēmu šajā atzinumā. Uh, Jūs atbildējāt arī Kostas kundzei. Viņa gribēja zināt, kāpēc dažas dalība valstis vēl nav ieviet, ieviesušas uh, li, m, mm, direktīvu. Tās bija jau uzskaitītās dalība valstis. Ļoti īsi. Es gribu atbildēt uz dažiem komentāriem. Mm, Nori, eh, Norikei kundzei gribu sācīt. Ja būs Eiropas parlamenta un komisijas iniciatīva mēģinot ieviest kvotu sistēmu, lai būtu līdzsvarota pārstāvniecība administrēšanā, eh, uzņēmumos, ja tas tiks nodrošināts, tad tas pats eh, princips būtu jāievieš arī kooperatīvos. Es jau šorīt teicu, ka sievietes joprojām tiek ierobežotas eh, kooperatīvos, protams, arī citās organizācijās, bet kooperatīvos jau īpaši sievietes, sievietēm neļauj ieņemt augstus amats kooperatīvos. Tas būs mūsu mērķis šajā komitejā. Uh, Mēs gribam nodrošināt salīdzvarotu sieviešu pārstāvniecību visos līmeņos, visās nozarēs, vai tā ir politika vai bizness. Tāpēc es domāju, ka šis princips būtu jāpiemēro arī attiecībā uz kooperatīviem. Es atbildot Kostas kundzei. Viņa teica, ka kooperatīvi neizjūt krīzes ietekmi tik ļoti, bet es par to neesmu tik pārliecināta, kaut un tā būtu. Diem Itālijā, ja tā tas ir Itālija, tad ļoti labi. Un tu e, ir vērts pamācīties no šīs pieredzes. Bet atgriežoties pie vērtībām, par kurām es runāju, kas ir daļa no šiem kooperatīviem, šie principi un vērtības spēlē ļoti nozīmīgu lomu sabiedrībā kopumā, jo īpaši, ja mēs runājam par krīzes situāciju. Krīze pasliktinās ar katru dienu. Tā palielina ekonomisko darbību dažās, vismaz dažās no dalību valstīm. Uh, un principi un vērtības, eh, kas ehm, nodara kooperatīvos, palīdzēs mums cīņā ar krīzi. Paldies par jūsu atbildēm, jūsu reakciju uz manu projektu atzinumu. Un es ceru, ka mēs varēsim pieņemt uzlabotu šī atzinuma versiju. Un to tad mēs arī nosūtīsim nodarbinātības un sociālo lietu komiteju. Liels paldies, Estrelas kundze, turpina priekšstādātājs. Pateicos jums, pateicos arī visiem citiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Tagad par darba grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. oktobris, 2012. Komisijai, komiteja jābalso par šo priekšlikumu 21. un 22. novembrī, un tad plenārsēdē Es atvainojos, saka priekšsēdētājs atbildīgā komiteja balsos par šo viņam 23. novembrī. Tas arī viss pāriem pie 9. darba kārtības punkta - sieviešu situācija kara apstākļos dodu vārdu Nikolai kundzei, referentei. Lūdzu. Nu, paldies, priekšēdētāji. Iepriekšējie, šis ir pēdējais ziņojums mūsu šodienas darba kārtībā, bet ne pēdējais mūsu komitejas darba kārtībā. Gribu pateikties kolēģiem par rakstiskajiem grozījumiem. Mums ir 111 grozījumi, un tas pierāda, ka ziņojums Eh, ļoti interesē maniem kolēģiem, un visi grozījumi, manuprāt, sniedz papildu vērtību ziņojumam. Vairums grozījumu runā tikai par dažiem punktiem, jo īpaši apsvērumu punktā 6, kas runā par seksuālo vardarbību kā kara taktiku, un citi grozījumi runā par pirmo apsvērumu punktu, par nacionālā rīcības plāna ieviešanu. Trešais punkts arī e, par to ir iesniegti daudzi grozījumi. Tur ir runa par sieviešu aktīvo dalību militārajās darbībās, un vēl ir daudz piektajā punktā grozījumu par sodiem, kas piespriesti par seksuālo vārdarbību pret sievietēm, kas tiek izmantot kā kara taktika. Es domāju, ka mēs varam sadarboties, lai formulētu kompromisa priekšlikumus, izmantojot jūsu priekšlikumus Mēs varam papildināt ar īstu vērtību šo te ziņojumu, iesniedzot grozījumus. Es gribu norādīt dažas lietas, lai gan nav tur nekādu pretrunu. Es gribu tomēr teikt, ka, ka masu izvarošana jau Ženēvas konvencijā ir atzīta un arī 1890. apvienoto nāciju rezolūciju. Galvenā problēma, kuru mēs saskatām šajā lietā, ir nesodāmības problēma. Mums ir divi būtiski teikumi. Viens par starptautisko uh, krimināla tiesu bijušajā Dienvidslāvijā un teikums Ruandas lietā. Diemžēl ņemot vērā tos konfliktus, kas tagad notiek pasaulē, ir daudz gadījumu, kad, par kuriem neviens neziņo un kur nenotiek nekāda sūdu piešķiršana. Uh, Es stingri aicinu tāpēc eh, lēmumu pieņēmējus eh, kaut ko darīt, lai sievietes varētu piedalīties sarunās, miera procesā un eh, varētu radīt iespēju taisnīguma izpildē, jo, diemžēl, pat ja taisnīgums netiek piepildīts, tad tomēr eh, paliek šie cilvēki nesodīti eh, kāras situācijās, jo īpaši, ja mēs runājam par sociālu, eh, seksuālo vardarbību. Es vēl runāšu ar ēnu referentus, lai varētu strādāt pie kompromisa grozījumiem, jo es gribu izmantot vērtīgos ierosinājumus, E, kas ir izteikti galvenajos grozījumos. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jums ir vārds, ja jūs tā vēlaties, šis ir tas īstais brīdis. Garsie Peres kundze. Gracias, presidente. Eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Pašā sākumā es gribētu pat teikt to, ko teica jau mana kolēģe. Man šķiet, ka grozījumu skaits ir saistīts ar to, cik lielu nozīmi mēs piešķiram šim jautājumam. Tas nav saistīts ar eh, ziņojuma saturu. Bet. Um, Man liekas, ka tad, ja ir tik daudz grozījumu, tad, protams, ir jācenšas panākt to, lai teksts būtu sakarīgs, lai tajā nebūtu pretrunu. Un es domāju, ka referenti ir gatavi pie tā strādāt. Es piekrītu tiem jautājumiem, kas ir izskatīti šajā ziņojumā, un es domāju, ka svītrot kaut kādas daļas no šī teksta to padarīt tikai sliktāku, man šķiet ir ļoti svarīgi runāt par sieviešu veselības pakalpojumiem, ir ļoti svarīgi runāt par seksuālo un reproduktīvo veselību, un ir ļoti svarīgi atzīt, ka kara zonās Sievietes ir īpaši neaizsargātas, un viņas nokļūst pilnīgi neiespējamās situācijās. Tāpat visi grozījumi, kas tiek iesniegti, droši vien padarīs ziņojumu tikai labāku. Tāpat ir jāuzsver sieviešu loma mieru uzturēšanas misijās ne jau tikai kā bruņoto spēku pārstāvis, bet viņām ir arī dažādi sociālie darbi, ko vajag uzsvērt, un arī jāuzstāj uz to, ka sievietes ir jāiesaist arī konfliktu risināšanas procesā Jo bieži vien ir dzirdēts tās, ka ja sieviešu rokās atstātu konfliktu risināšanu, tad ļoti daudzu karu, kas pašlaik notiek, vienkārši nebūtu. Un ir arī jāatbalsta sieviešu dalību šo konfliktu risināšanā. Un vispēcot, es domāju, ka pagājušajā nedēļā mēs saņēmām ļoti svarīgu pozitīvu ziņu. Uh, visām sievietēm, proti, ka trim sievietēm tiek piešķirta Nobel miera prēmija, kas ir ļoti smagi strādājušas pie šī jautājuma. Tāpēc mums vajadzētu kaut vai ar mutisku grozījumu to pieminēt un priecāties par šo ziņojumu. Uh, kaut pienāktu tāda diena, kad šī ziņa būtu kaut kas pavisam ikdienišķis. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un dodu vārdu papadu pūļu kundzei. Paldies, priekšstādātāji, es gribētu paust uh, savu atzinību Nikolai kundzei, jo viņi ir īstenojuši ļoti labu ziņojumu, un eh, daudzie grozījumi arī norāda, cik svarīga ir šī tēma. Un tur ir minēta arī nepieciešamība pēc, pēc psiholoģiska atbalsta sievietēm, kas ir piedzīvojušas vardarbīgu. Un tiek arī minēta kara taktika, eh, sieviešu izvarošana. Eh, referente norāda uz eh, nesodāmības situāciju, jo tiešām ļoti daudz arī manā pašā valstī, manā dzimtenī, ir sievietes, kas eh, kara situācija ir kļuvušas eh, par, par izvarošanas upuriem un neviens netika sodīts, un šādos apstākļos arī miers ne, nevar tikt nodibināts. Tāpēc arī es eh, iestājos par eh, to, lai šādi noziegumi tiktu sodīti un atbalstu uh, referentes nostāja, ka šī sadarbība starp sievietēm brīvību sadarbību, tātad šai īpašai grupai jātiek izmantotāji. Un es saprotu, ka šis temats ir ļoti svarīgs mūsu eh, komitejā, un es ceru, ka tas tiks pieņemts. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Kostas kundze, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentāji, jo viņas ziņojums ir visaptvaroši ļoti interesants. Tomēr es gribētu uh, uzsvērt dažus priešlikums no manas puses. Tie būtībā krusās ap trijām tēmām. Tātad uh, attieksme pret cilvēkiem, tātad cilvēku tirzniecība un uh, būtībā tāda situācija nav pieļaujama. Uh, Tā ir saistīta ar situāciju pirms kara un kara laikā. Diemžēl pastāv otkārt arī šī problēma ar izvarošanu kā kara taktiku, tā jo īpaši ir saistīta ar sievietēm un mazgatīgām meitenēm. Un vēl ir viena frāze, ko rodam šajā ziņojumā, tas to būtu vēlams mazliet niansēt. Tur bija runa par to, ka vajadzētu izsludināt kara varonis. Man šis vārds savienojums eh, rada zināmas šaubas, tad būtībā tās ir nevis kara varonas, bet miera varonas. Un man šķiet, ka mums uzmanīgi jāizmanto šis vārds savienojums, jo tas ir divdomīgs šādā variantā. Un tad vēl tālāk ir jāatzīst, protams, arī sieviešu karavīru loma. Taču jāuzsver arī sieviešu, kas strādā NVO loma ciņā par mieru. Uh, Un vēl viena lieta. Šodien mēs runājam par sieviešu lomu. Un šīm, šīm sievietēm piekrīt loma gan uh, kara apstākļos, gan miera apstākļos, un vēl būtu jāuzsver šīs uh, sārunu vedējas, arī viņa loma. Un vēl es gribu atsaukties uz Pērēs kundzes sacīto priekšsādātāju kungs, es gribētu aicināt jūs pārdomot, iespējams, ka jau koordinā pieņēmuši lēmumu, bet mūsu sieviešu tiesību komiteja jāuzsver tas, ka mēs tiešām priecājamies, ka tika piešķirt Nobela prēmija divām sievietēm, viena no tām ir no Jemens. Es gribu arī veic, eh, panākt, lai tiktu veicināta šī Epner eh, kampaņa, lai tiktu piešķirta Nobela prēmija sievietēm. Līdz šim tātad tā ir vainagojusies ar vai panākumiem. Bet vēl es gribētu paust savu nožēlu. Kad Eiropas komisija devās uz Ņujorku, es lūdzu, lai Redingas kundze pauž to, cik svarīga šī kampaņa ir Eiropas Savienībai. Taču, diemžēl, viņa neko tādu neteica. Un es domāju, būtu jāiestājas par to, ka šī Nobela prēmija ir Eiropas Savienības uzvara. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Lūdzu, vārds kundze jums nākošā runātājā. Priekšstādētāja kungs arī no savas puses grib pateikties Nikolai kundzei par viņas padziļināto plašo darbu. Es arī esmu izniekus grozījums. Tautas partija būtībā nav nekāda problēma ar vairākumu no šiem grozījumiem, tikai man šķiet, ka tāpat kā sacīja mana kolēģe, lai izvairītos no pārpratumiem vajadzētu izstrādāt pēc iespējas vairāk kompromisu grozījumu. Daudz grozījumu patiesībā dodas tajā pašā virzienā un tie būtu pēc iespējas jāapvieno. Un man ir svarīgi, lai kompromisos tiktu iekļautas idejas, kas man ir svarīgas. Pirmkārt, cīņa pret nesodāmību. Tātad te ir runa par 74. grozījumu, papado pūlū grozījumu, kur viņa lūdz, lai tiktu nosodīti seksuālās vārdarbības akti un tālāk eh, sekas no eh, vardarbības, seksuālās vardarbības eh, aktiem sievietēm un viņu ģimenēm. Tas ir septītais grozījums un tad arī, lai tikt tiktu iekļauts 70. un 68. grozījums tālāk runa par eh, kompensē, kompensācijām upuriem arī tiem ir jā, šiem priekšlikumiem jārod savs atbalsts kompromisu grozījumu, un tad, lai tiktu Eiropas ārējās eh, darbības dienestā iekļauta uh, īpaša pozīcija sieviešu cīņai, sievietes sadarbībai ar cīņu par mieru. Tas ir 94. grozījums. Un tādēļ bija arī gadījums saistībā ar teroristiem. Ir dažādas e, perspektīvas, bet patiesībā te nav runa tik daudz par uh, kara noziedzniekiem. Uh, bet, nu, par šai ziņā būtu jāiekļaut 28., 43. grozījums un arī vēl citi, bet katrā ziņā gribu pateikties referentai par viņas lielisko darbu. Lielas paldies turpiem priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu Nikolai Konzai. Vispirmām kārtām es gribētu pateikties. Es eh, kolēģiem. Es pilnīgi piekrītu jūsu priekšlikumiem. Es esmu gatava runāt par psiholoģisko palīdzību, kas ir viens no galvenajiem jautājumiem e, šeit. Mēs tāpat varam runāt par sievietēm kamikadzēm. Tas arī ir viens svarīgs jautājums. Un ir arī ļoti vērtīgi priekšlikumi, kas ir pieņemami tādi, kādi tie ir. Un tā kā ļoti daudz grozījumu atkārtojās, mēs centīsimies strādāt kopā, lai panāktu labu kompromisu. Sieviešu un bērnu cilvēktirdzniecība noteikti ir problēma, taču tā nav problēma tikai konfliktu zonās. Tā ir uh, globāla problēma. Kaut arī mums pašiem nav konflikta situācija, arī, tā, arī mums tā ir problēma, un to es gribēju pateikt. Kas attiecās uz iespējām uh, pieminēt ziņojumā eh, Nobela prēmijas piešķiršanu. Es ļoti labi zinu Elēnu Džonsonu, kas ir Liberijas prezidenta. Viņa ļoti labi zina, ko nozīmē sieviete cīnīties pār tī, mieru. Eh, desmit gadus Viņa cīnījās par to, lai pārtrauktu pilsoņu kāru. Varbūt mēs varētu kā risinājumu izmantot to, ka mēs izmantojam šo Nobela prēmiju kā labas prakses pāraugu, kā sievietes varētu cīnīties ar šo problēmu. Un tad, kad es saku problēma, tad es to lieku iekavās. Uh, Nu, tad es eh, gaidīšu nākamo nedēļu, vai mēs varam panākt kompromisu grozījumus un redzēsim, kas tur sanāks. Paldies! Paldies Nikolai Kundzei! Paldies par to, ka jūs uzņēmāties izstrādāt šo ziņojumu. Jūs ļoti iesaistīta eh, šajā jautājumā. Es jums par to pateicos. un tālāk. Jūs zināt, kāda ir termiņa, es jums atgādināšu, ka mēs balsosim par šo ziņojumu 21. un 22. novembrī, un plenāra sesijā par to tiks runāts janvārī, 12. janvārī konkrēti. Tagad ir desmitais e, darbkārtības jautājums, dažādi jautājumi, tādu jautājumu nav, pāriesim pie 11. darbkārtības jautājuma, nākamā sanāksme tā notiks, kā jau es to teicu, man liekas, kādas desmit reizes, 21. E, un 22. novembrī. Vēlreiz atkārtoju. Un pats pēdējais darba kārtības punkts ir 12. Kā jūs jau varbūt zināt, Šajā pēcpusdienā ir atklāta uzklausīšana par tēmatu sievietes un klimata pārmaiņas, un ja jūs nezināt, uh, Tā tāda noklausīšanās notiks, un tam būs liela ietekme. Jo klimata pārmaiņas uh, skars lielākoties dienvidu puslot un īpaši sievietes, tāpēc ir svarīgi šajā pēcpusdienā par to parunāt, un es ceru, ka jūs šeit būsiet ļoti daudzi, kas to noklausīsies, un sēdi pasludināt par pārtrauktu.